Godātie kolēģi, atsākam darbu. Vakardienas sanāksmes protokols ir ticis jums izdalīts. Vai ir kādi komentāri? Nē, tad uzskatām to par apstiprinātu.